šīs debates, lai uzlabotu komisijas priekšlikumu. Komisijas priekšlikums ir paredzēts publisko investīciju atbalstam un aizsardzībai, un tas ir vairāk orientēts tātad uz pieprasījumu teoriju. Un, protams, mums ir jā. Ļoti pozitīvi. Lai arī piešķirot projektu finansējumam, un otrkārt jādod pilnīgi skaidri signāli tirgiem. Un arī pasaulē, ka Eiropas Savienība ir mācījusies no krīzes un izmanto instrumentus, kas eh, ļauj eh, mums eh, aktīvi rīkoties nākamās krīzes laikā. Nezinām, kad tā būs, bet tās laikā būsim aprīkot ar instrumentiem, tai pretoties vislabākajā veidā. Šī instrumenta labākais eh, ir eh, tā izmantojamais eh, raksturs. Ja tāda nebūtu, tad nevarētu izmantot visas iespējas 30 miljārdu visai eirozonai. Nu, tas nav milzīgs instruments ar milzīgu ietekmi, bet nu, vismaz ir neliels pieaugums un budžeta pārmaiņas. Tas ir instruments, kas darbojas ārpus finanšu ietvariem. Ja runājam par apjomu noteikšanu, tad jāpaukstina paša līdz, paša līdz. Un labākais būtu uh, vēlreiz uzsver to šo automātisko darbību un trūkumi ir uh, apjoms. Tā ir um, viens faktors, proti nodarbinātība. Tagad ir iespēja izmantot uh, bezdarba apdrošināšanas instrumentu, var aizvien vairāk dalību valsts to vērtē pozitīvi un būtu kļūda to neietvert šajā dokumentā. Paldies! Paldies tagad Murušanu kungs. Paldies priekšsēdētāju kungs. Es eh, gribētu IPP e vārdā, tautas partijas vārdā teikt paldies referentiem Bēgas kungam un Bereša kundzei par to, ka tiek turpināts darbs, ko mēs kopā sākām pagājuši gadu strādājot pār EES eh, telpas un eh, daru kapacitāti. Ļoti augstu vērtēju to, ka kolēģi uh, aicina komisiju regulāri atskaitīties Eiropas parlamentam par IASF. To mums vajadzētu visiem aizstāvēt kā ideju. Parlamentam būtu līdz ar to ļoti spēcīga loma šajā veidā. Otrais - kondicionalitāte. To vēlas uzsvērt, ka tajā būtu skaidrai, makroekonomiskai un detalizētai. Politiski nozīmīgs elements, kas ir paredzēts, ir kondicionalitāte, at, uh, ievērojot uh, tiesiskumu uh, visās procedūrās. Tas ir ļoti politisks elements, ar to, par to jādiskutē un jāatrod risinājumu nākamo nedēļu laikā esmu uztvērs to un gribu pievērst jūsu uzmanību pāris punktiem, kuros, man liekas, ir nepieciešama plašāka diskusija ar kolēģiem un referentiem un pārskaidrojumu. Pirmkārt, konverģijas līmenis. Ļoti skaidri gribu uzsvērt, atzinīgi vērtēju ideju par konverģentes aptvērumu, taču man liekas, ka nevajadzētu aizvietot līdzinējo likumdošanu, un tam vajadzētu būt papildus uh, uh, finanšu noteikumiem. Valstīm jāpalīdz, kas ir sarežģītā situācijā, ja tās uh, ievēro noteikums, nevis tādēļ, ka pārkāpj noteikums. Un šeit ir atsauce uz konverģences uh, kodeksu pēc uh, no, uh, saistošiem kritērijiem. Ja mēs nezinām, kādi ir šie kritēriji, tad, nu, uh, vajadzētu plašāk skaidrojumu. Otrakārt, man liekas, ka komisijas priekšlikumā ietvērtais koncepts par maksājumiem un rūpniecības subsīdijām vajadzētu par to diskutēt, cik tālu tas ir iespējams no stabilizācijas fonda. Un šī pieejamība, to referenti ir uh, svītrojuši. Un kā jūs domājat, no kurienes nāks maksājumi, ja nav šādas pieejamības? Tātad es at, drīzāk atzinīgi vērtē to komisijas sākotnējo priekšlikumu un tā tekstu. Vēl a, apdrošināšanas mehānisms, šī ideja par to daudz a, diskutēja, kad runājam par a, a, finanšu kapacitāti, atbilstību. Nu, atbilstība katrā gadījumā ir a, šajos dokumentos. Izpratnē, godīgi sakot, Bēgas kungs ļoti augstu jūs personīgi vērtēja, taču. A, nu, nav tautas partijas eh, iezīme šajā ziņojumā. Es ļoti eh, skaidri redzu sociāldemokrātu ietekmi. Teikšu, kādēļ tas ir melīgs. Tādēļ, ka tas eh, pasargā un saka, ka tas ir asimetrisku šoku aizsardzības mehānisms, bet investīcija mehānismi pamato ar finanšu krīzi. Un finanšu krīze bija viennozīmīgi simetrisks šoks. Finanšu krīze uh, skāra visas Eiropas Savienības valstis, negatīvi tās ietekmējos. Tā tad nav nekādas asimetrijas, ko varētu konstatēt. Un tas, ka šeit tiek runāts par asimetrisku šoku un apsvērumos pat vēlreiz finanšu krīze tiek nosaukt par asimetrisku šoku, tas ir melīgs, jo kohēzijas politika tiek piesaukt, lai izveidotu šo mehānismu. Un kohēzijas politikai acīm redzot ir nepieciešams asimetrisks šoks. Taču finanšu krīze tāda nebija, un likuma priekšlikums nemaz nav tāds. Uh, ka tas definētu, kas ir asimetrisks šoks. Šis likuma priekšlikums ir arī pret tirgus ekonomiku, jo, mm, jo bā, bāzes likme, procentu likmes netiek ievērotas. Tas ir mm, plānošanas ekonomikas piemērs, jo tiek ieviests automātisms, un acīm redzot, nav nemaz domāts par to, ka runās par investīcijas projektu rentabilitāti. Runa iet tikai par to, ka apjoms tiek izmaksāts, nerunājot par to, ka šīm investīcijām jānes pēļņa. Tam absolūti nav nekādas saiknes ar tirgus ekonomiku. Nepiekrītu Bēgas kungam, viņš par to runāja, un Pervenš Peres arī līdzīgi par to runāja, ka šeit aktivā, aktivizēšanas mehānisms, kas ir pārdomāts, ir iesniegts gluži pretēji, ja mēs raugamies uz bezdarbu. Uh, tad mēs nereaģējam uz šoku, bet uz ekonomikas reakcijas spēju. Un tā kā tirgus, darba tirgus ir elastīgi vai mazāk elastīgi, tas nozīmē, protams, arī, ka šoks, kas skar kādu valsti ar elastīgu darba tirgu, daudz labāk to pārvarēs un uh, mazāk uh, ietekmēs bezdarbu nekā tāda valsts, kas uh, struktūra reformas nav veicinājusi un kur darba tirgi ir uh, neelastīgi. Tas noved pie tā, ka šie uh, šo mehānismu izmantos valsts, kas nav veikušas savus mājas darbus, un tas ir kaut kas absolūti nepieņemams. Šeit ir nepareizie veicināšanas pasākumi minēti, un priekšstādātāja kungs absolūti netiek domāts par to, kā attiecības veidosies starp a, s, a, valsts investīciju a, veicināšanu, kam ir Eiropas pievienotā vērtība, kas nav definē, definēta, un privātās investīcijas un EIB. Tātad šeit ir uh, dažādu uh, negatīvo ietekmi apkopošana. Mans vērtējums nepārdomāts pret tirgus ekonomiku un uh, melīgs. Thank you. Thank you for I mean, giving to us social. Paldies, ka dod mums sociāldemokrātiem cerību. Jo. Mēs. Uh, ka, ka jūs automātiski definējat šo sociālistu iezīmi. Mēs nepamanījām, taču nu vienmēr labi kaut ko jaunu iemācīties. Nākamais runātājs Urmas pēta. Alde vārdā nē, nav klāt. Tad Ramons Tremoze. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Nu, iepriekš jau uh, uzstājos diskusijās. Tas ir tāds ļoti jūtīgs jautājums. Uh, arī liberāļu grupā viedokļi ir dažādi. Pārstāvam dažādas valstis, kultūras. Pieminēšu to, ka liberāļi, kā Murašankungs, norūpējušies par makroekonomisko kondicionalitāti tādā izpratnē, ka šis ziņojums – diskutē, ko mēs runājam un kā riski tiek uh, dalīti un samazināti. Protams, ka daudzi mūsu grupas deputāti domā, ka jābūt saiknei starp struktūru uh, reformām un atbilstībai nogodokļu jautājumiem un šo uh, Eiropas investīciju stabilizācijas funkcijas izveidi. Ļaujiet izskaidrot ASV Pirms pāris gadiem prezidents uh, Obama General uh, Motors auto ražotāju uh, notika maksātnespējas process, tāpat arī Detroitas pilsētā. Bija arī diskusijas par uh, to, kā uh, federālie uh, parādi tiek veidoti un ka tas nebūtu iespējams eh, valsts līmenī. Nu, bet labi, tad diskutēsim šeit atkal un diskutēsim un raudzīsimies, kā mēs varam uh, mūsu idejas uh, ietvert, un daudz no manas grupas vēlas sasaistīt šos noteikumu kopums ar fonda izveidu. Nu, tik tālu divas minūtes, ko varēju uzstāties. Paldies! Orpesolē, zaļo vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un arī es, uh, uh, Filipa Lamberta, uh, divas minūtes uh, uh, izmantošu. Starp sācienu zālē, nu vēlreiz 20 sekundes. Gribētu runāt ļoti ātri par pieciem punktiem. Pirmkārt, par uh, aptvērumu lielumu. 30 miljardi 21, 27 gadu laikā ir pārāk mazs, ja uh, doma ir sniegt Eiropas Savienībai izveidot instrumentu, kas pārvarēs asimetriskos šokus. Vismaz uh, vienam procentam no NKI uh, eiro jomā. Uh, Tas būtu, tie būtu 20 miljārdi un uh, divkārt tik daudz, cik uh, referenti piedāvā 19. grozījumā. Papildus tam atbalstam grantu sistēmu, kas uh, veiktu paplašināt stabilitātes uh, aptvērumu. Atbilstoši finanšu noteikumiem un atbilstībai jābūt iespējai ievērot sociālās un vides aspekts, piemēram, vidustermiņa ES 2020 mērķus, un ir jābūt tādai kondicionalitātei, kas tiktu ietverta. Treškārt, par indikatoriem. Domāju, ka indikatori izraisītu programmas pielietojumu. Par summām vēlreiz būtu jārunā un jādefinē skaidrāk. Domājot, panoteikumi ir pārāk restriktīvi, piemēram, tajās valstīs, kurās ir augsts bezdarba līmenis pēdējo sešu uh, gada kvartāla laikā un mm, pēdējo piecu gadu uh, vidējā termiņa laikā ir jābūt pieejai skaidri definēta instrumentiem, Nu, un vajadzētu izslēgt tās dalībvalsts, kurās eh, nodarbinātības līmenis ir virs vidējā ES. Eh, e un nevajadzētu prasīt no tām izpildīt divus uh, noteikumus. Nākamais ir investīcija raksturs. Protams, ka mūsu grupa pārstāv viedokli, ka jābūt zaļināšanai. Uh, ietvertai kā investīciju projektiem un jābūt iespējai integrēt dažādus sociālos un nodarbinātības eh, mērķus investīcijās. Noslēgumā par valsts parādiem domājam, ka fondu apjoms, kas tiek sniegts dalību valstīm ar šo instrumentu, vajadzētu uh, neieskaitīt valsts parāda aptvērumos. Uh, ja tas tiek attiecināts uz valsts investīciju projektiem ar kapitālu uzkrājumu. Paldies! Paldies! Vai ir kāds klāt no goja grupas? Nē, FDD tāpat zālē nemanu. No ENF kāds ir? Dzānīkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti lakoniski. Centīšos sakārtot punktus chronoloģiskā secībā. Es nedomāju, ka ar šo priekšlikumu varēs atrisināt problēmas, kas valda Eirozonā. Tas ir tikai kārtējais mēģinājums uh, atrisināt struktūrāls problēmas, bet uh, runājot līdzībās, um, tas ir mēģinājums uh, izārstēt audzēju ar aspirīnu. Es vēlējos atgādināt Lūkas kunga teikto. Proti, ka šis instruments nevien nav piemērots asimetrisku šoku mīkstināšanai, tas pat nav piemērots arī uh, lielās krīzes sēku mazināšanai. Tā pat nebija asimetriska krīze. šīs krīzes amplitūda parāva līdzi daudzus citus, lika ciest daudzām institūcijām, kas pat sākotnēji nebija iesaistīts tās radīšanā. Mēs mēģinām atrisināt šokus, problēmas, un ja mēs runājam, piemēram, par monetārās politikas pasākumiem, daudzām centrālajām bankām ir, protams, jāvēro cik augsti ir nodarbinātības rādītāji valstī, kādi varētu būt eh, vidēja izaugsmas rādītāji, bet mēs mēģinām eh, risināt problēmas ar pilnīgi nepiemērotu instrumentu. Tālāk, ja runājam par priekšnosacījumiem. Ja instrumentam tiek piesaistīti vairāki priekšnosacījumi, tas nebūs pietiekami produktīvi. Galu galā, ja tāda nepieciešamība radīsies, dalību valstis tikai uh, vilcināsies izmantot šo instrumentu. Un visu beidzot tiek mēģināts arī pieprasīt vairāk finansējuma uh, šī instrumenta izmantošanai, instrumentam kopā, bet tas nevarēs atrisināt struktūrālās problēmas, ar kurām šobrīd sastopas Eirozona. Paldies! Paldies! Tagad būs brīvais mikrofons. Kalvēja Žambonkungs, Juans Fernandes vai vēl kāds? Lūdzu. Kalvēja Žambonkungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Daži domu graudi. Es nevēlos, protams runāt ilgāk par man atvēlto laiku. Atsaucoties uz Lūkas kunga teikto, finanšu krīze Eiropai, Eirozonai bija tāds asimetriskas dabas šoks. Tās radītās sakas bija patiešām asimetriskas un mums tas ir jāņem vērā. Kolēģiem no Alde grupas Spānijas delegācijai viņš runāja par Detroitu, bet arī Kalifornijai uh, tika piešķirts valsts atbalsts. Tad, kad Kalifornija gandrīz bankrotēja, centrālā banka eh, iejaucās. Gribēju pateikt vēl tikai sekojošo. Mums ir jārunā arī par nodarbinātības politiku. Arī ētisku apsvērumu dēļ nav iespējams kritizēt eh, šo finansējumu apjomu. Visai Eiropas Savienībai ir piešķirts vienkārši smieklīgs budžets, un tad, protams, arī citām jomām tiek atvēlēts visai smieklīgs eh, budžets. Pēdējās krīzes laikā ļoti daudz līdzekļu tika ieguldīts, lai glābtu bankas. Jā, mēs te neko nevaram darīt, bet tad vismaz mēs varam to kritizēt. Ja mēs runājam par šo automatizāciju, tas man arī rada bažas. Vai mēs varētu veicināt pieprasījumu, paaugstināt pieprasījumu dalību valstīs? Tas varbūt varētu radīt tādu trauksmes situāciju. Mēs, diemžēl, redzam, ka uh, Um, pieaug nabadzība dalību valstīs, mēs noteikti, uh, mums noteikti tur kaut kas ir jādara lietas labā. Paldies uh, katrā ziņā referentiem. Lūdzu, Fernandes kungs, paldies. Ja runājam par šo priekšlikumu, pats būtiskākais ir panākt tādu automātisku stabilizāciju. Bet, ja mēs to izmantojam kā investīciju garantiju sistēmu, tad investīciju dzīves cikls būs ilgāks, ņemot vērā arī projekta sagatavošanas laiku, projekta uzsākšanas laiku, un ja šīs sistēmas tiek izmantotas investīciju garantijām, tad varētu zaudēt šo automātiski stabilizējošo parametru. Jo, protams, ja tiek uzsākti projekti, paiet zināms laiks pirms uh, starp sākšanas datumu un uh, naudas piesaistīšanu, to brīdi, kad sāk patiešām plūst investīcijas. Un pastāv arī risks, ka līdzekļi nonāk patēriņā, nevis uh, tiek paredzēti investīcijām. Mums jādomā arī par nodarbinātību, ir jādomā par īpašām arī bezdarbniekiem veltītām programmām, lai joprojām tiktu turpinātos patēriņš. Uh, lai būtu pieprasījums. Ja mēs vēlamies savukārt tādu sistēmu, kas stabilizēs investīcijas, tad ES Invest programmā ir jāparedz tāds anticiklisks profils, izmantojot garantijas, dažādus um, multiplikatorus, lai investīcijām būtu šis anticikliskais profils, jo citādi investīcijas patiešām tiks novilcinātas. Bet programmai ir jābūt arī tādai, kas veicina patēriņu, lai varētu arī investīcijām būt anticiklisks profils. Arķīkungs, paldies! Es gribēju uzteikt abus uh, līdzreferentus, kas jau trīs gadus ļoti apņēmīgi ir uh, veltījuši savu laiku tik būtiskiem uzdevumiem. Mums viņi ir uh, patiešām uh, jāatbalsta. Viņi ir ļoti pieredzējuši, bet komisijas priekšlikums savukārt mani sarūktina. Tas ir instruments, kas patiesībā neatbilst mūsu ambīcijām veicamajiem uzdevumiem. Mums ir kopīga valūta, mums ir kopīgā uh, valūtas, monetārā politika, bet ir arī uh, dalība valstis. Un ja mēs runājam par uh, eirozonas pārvaldību, to ir ļoti grūti veikt, jo ar 30 miljārdiem netiek. Um, sekti visi iespējamie riski. 30 miljardi tie ir graši. Kas notiks, eh, ja pienāks jauna krīze, ja būs eh, jauni šoki? Ar 30 miljardiem vien mēs visu neatrisināsim. Gribēju tikai uzslavēt mūsu līdzreferentus. Uh, Viņi ir darījuši visu, kas ir viņu iespēju robežās, bet ir arī tāds um, trauksmes signāls, kas tiek raidīts mūsu valstu un valdību vadītāju virzienā. Paldies, paldies, ja pareizi saprot, mūsu rīcībā ir tikai piecas um, minūtes, saka priekšsādātājs es varētu ietaupīt laiku, jo daudz domu jau izskanēja. Mums ir jādomā arī par šo iespēju mīkstināt asimetriskus šokus. Mums ir jādomā, kādi būs šie automātiskie stabilizatori. Varētu veikt tā saukto marķēšanu, bet es nevarētu teikt, ka šie uh, dažādie instrumenti nav savietojami savā starpā. Protams, ir jādomā, kas varētu būt visefektīvākais instruments lai sasniegtu mūsu viskopīgo mērķi. Komisija ļoti lakoniski, jo mums vēl arī jāuzklaus abi līdzreferenti. Paldies, priekšsēdētāji kungs, mēs vēlēmies pateikties līdzreferentiem par to, ka viņi labvēlīgi vērtēja komisijas iniciatīvu. Mēs, protams, saprotam, kas ir likts uz spēles. Šis ir tikai pirmais solis, lai izveidotu tādu kopīgo atbalsta mehānismu. Uh, Tā, protams, ir arī solidaritātes izpausme starp uh, Eirozonas valstīm, kas ir pieredzējuši šos asimetriskos šokus. Ir jābūt arī īpašam pielāgošanās mehānismam. Šis instruments ir izveidots kā tāda ātrā bremzēšanas sistēma, ko var iedarbināt, ja, piemēram, uh, rodas uh, kāds neparedzams šoks. Uh, lai dalību valstis uh, nenonāktu tādā situācijā, ka tām vajadzēs um, ieviest struktūrālās programmas, pārstruktūrēšanas programmas. Asimetriskie šoki jau ir uh, pieredzēti, tie nekur nepazedīs. Mums ir arī mazākas Austrum Eiropas dalību valstis, uh, kurām kaimiņos atrodas arī tādas visai vētrainas zonas, ja varētu teikt tēlaini. Tā Es gribēju pateikties arī referentiem, ka viņi pieminēja šo bezdarbnieku atbalsta schēmu. Es domāju, ka arī padomēji vajadzētu sākt darbu šajā jomā, un komisija, protams, to visu izskatīs caur tādu ļoti konstruktīvu prizmu. Mēs mēģināsim uh, vēl uh, uzlabot šo priekšlikumu, protams, ievērojot arī juridisko pamatu. Mums ir jāsaprot, uh, ka šai programmai ir jābūt pietiekami automatizētai, lai tā varētu uzsākt darboties uh, pēc iespējas ātrāk, tas ir nepieciešams. Uh, Mēs, protams, ņemam vērā arī dalību valstu un parlamenta intereses. Mums ir jāsaprot, protams, ka budžets ir ierobežots, bet lūdzu neaizmirstiet, ka tas, ir, ka tas nav vienīgais instruments, lai cīnītos pret krīzi. Mēs vēlamies jau stabilizēt publiskās investīcijas pirms krīze vispār valsti ir skārusi. Es domāju, ka instruments varētu palīdzēt um, stabilizēt līdz 10% no valsts investīciju apjoma. Tas ir tikai pirmais solis um, šajā garajā ceļā. Bēreses kundzes uh, priekšlikumi par eh, iedarbināšanas noteikumiem mums eh, šķita ļoti labi ilustrēti. Mums ir, protams, jāgarantē, lai šis mehānisms pirmām kārtām eh, tiktu izmantots tajās valstīs, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Katrā ziņā liels paldies parlamentam par um, iniciatīvu. Paldies, kurš uzsāks. Beigas kungs, paldies. Jā, arī ļoti īsi. Balsojot par iniciatīvas ziņojumu, es gribētu teikt, ka mana grupa nebija pilnīgi saliedāta, bet vairākums tomēr atbalstīja manu pozīciju. Un par to, protams, bija ļoti priecīgs. Es domāju, ka tas ir um, atbilstoši. Un, ja jūs runājat par melīgumu, SVF, Klaus Rēlings ir patiešām izcils eksperts, un es atbalstu arī profesoru Firstu no um, Minhenes institūta. Uh, tie patiešām ir uh, lieliski speciālisti. Es gan katrā ziņā uh, zinu, ka ekonomika nav dabas zinātnes. Lūdzu, eh, pārlasiet vēlreiz iniciatīvas ziņojumu. Sikfrīds Murisans runā par stabilitātes un izaugsmes paktu un eh, likumdošanas procedūru, kas jāievēro labi. Tas šeit ir jāpiemina, tā mēs to esam formulējuši. Eh, mēs varam, protams, to vēl vairāk precizēt. Mēs, protams, ņēmām vērā arī bezdarba rādītājus valstīs un kā tie svārstās, tas varētu būt saistīts ar mehānismu iedarbināšanu. Ja ir šī automātiskā iedarbināšana, mums ir jāsaprot, kuras metodas šeit varētu izmantot. Protams, mēs te varētu vēl kaut ko papildus formulēt un tad tas vairs nebūtu tik efektīvi. Es gribētu tikai precizēt. Mēs esam Mums ir jāsaprot, ka mums šeit nav jābalso par bezdarbnieku pabalstiem un bezdarbnieku nodrošināšanas schēmām. Bija taču cits iniciatīvas ziņojums, vai ir kāda ķibela ar tulkojumu, vaicā Bēgas kungs. Bezdarbnieku pabalsti gribētu šeit atsaukties uz ekspertiem. Labi, tad turpināšu angļu valodā. Šī bezdarbnieku schēma, par to mēs diskutējam, ministrs Šolts jau par to runāja. Jā, jūs varat par to diskutēt, bet mēs nevēlējāmies uh, to ies, iekļaut grozījumos, jo um, kolēģi nebija vienas prātis. Un daži eksperti teica, ka tas ir viens no iespējamiem risinājumiem, bet no otras puses tas patiešām atmaksāsies ja dalību valstu uh, likumdošana būs harmonizēta. Citādāk ir jādomā par otru risinājumu. Protams, mums ir jādomā par uh, to, kāds varētu būt vislabākais risinājums, bet uh, tas varētu būt tikai papildus variants. Ja ir krīze, tad vienmēr pastāv risks, ka plānotās investīcijas samazinās un tad krīze ievelkas garumā. Tādēļ fonda nosaukums ir pats svarīgākais - investīciju stabilizācija. Atcerēsimies. Paldies, un tagad pērvanša. Vairāki punkti. Pirmām kārtām es eh, ceru, ka ēnu referenti mums ar eh, Raimeru piekritīs, eh, kolēģi no abām komitejām domās tāpat. Uh,